varu tagad paziņot, ka šobrīd mums notiek kopīga ekon un libe komiteju sēde, balsojums par provizorisko um, vienošanos, kas panākta trialogā par uh, Uh, skaidras naudas plūsmu uz un no Eiropas Savienības. Uh, referents Lopes Agijārs uh, pēc veiksmīgām trialogu sarunām vai referents vēlas ko teikt. Viņam ir šāda iespēja, bet izskatās, ka Huens, Huens Fernando tomēr nevēlēsies neko teikt. Es vēlos pateikties pat darbiniekiem visiem, uh, kuri ir izrādījuši vēlmi atbalstīt šo kompromisu. Saruna process ir bijis ilgs un ļoti tas liecina par to, ka Eiropas Savienība apzinās, cik svarīgi ir kontrolēt naudas plūsmas uz robežām, respektējot uh, pamat tiesības. Liels uh, paldies par sadarbību! lai nonāktu pie šāda rezultāta. Pateicos par šo pateicību, saka Galķerīkungs. Jā, tas apliecina, kā mēs varam veiksmīgi sadarboties abu komiteju starpā. Tā ir sava veida starp iestāžu sadarbība, Vai Liba komitejas priekšsētājs vēlas ko piebilst? Nē, tagad veiksim izmēģinājumu balsojumu. Vote is closed. Beidzam balsot. Labi. Tagad mēs balsojam par tekstu, par ko panākta vienošanās starp iestāžu sarunās, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 68 pār, neviens nav pret un 4 atturas. Šis dokuments ir apstiprināts, apsveicām abus līdz referentus, pateicos visiem ēnu referentiem, darbiniekiem, sekretariātam. Tagad, godātie kolēģi, mēs atgriežamies pie ekon komitejas balsojuma. Atkal jāpārprogrammē iekārtas, tā izskatās.